par gatavošanos ANO ģenerālās asamblējas speciālas narkotiku karošanas sesijai. Es gribētu atkal sveikt mūsu parlamentā um, Žanīnu Heniso Plašardu kungu un došu viņai uh, uzreiz vārdu. Jā, man arī ļoti liels prieks jūs redzēt, priekšsēdētāji. Uh, godājamie deputāti. 2016. gads ir lieliska iespēja starptautiskajai sabiedrībai mm, tātad eh, izdarīt tādu kopsavilkumu par to, cik efektīvi ir bijusi narkotika apkarošanas sistēma. Ir iespēja arī apkopot mūsu darbus, apkarojot šo biedu un arī mūsu darbu starptautisko nolīgumu ietvera. Uh, rezultātā UNGAS ir ja, pieņems tādu visaptvarošu dokumentu, kur būs daudz mm, rekomendācijas. Eiropas Savienība atbalsta šādu pieeju un, precīzāk sakot, Eiropas Savienībai sekojušas prioritātes. Vispirms mēs uzsveram, ka trīs ANO narkotika apkarošanas konvencijas sniedz šo starptautisko ietvaru, kā arī uh, universālā cilvēktiesība deklarācija e, joprojām ir pamatu pamats, lai atbildētu narkotiku biedam. Ir pietiekams aptvērums e, un ir arī iespējas rīkoties šīs narkotiku apkarošanas konvencijas piedāvā pietiek daudz, daudz līdzekļus, e, kas ļauj cīnīties šo problēmu, ņemot vērā arī reģionālo specifiku. Otkārt, mēs pasvītrojam cilvēktiesību svarīgu, mēs, svarīgumu. Mēs aicinām atcelt e, nāves sodu par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku. Kā arī mēs gribam, lai tiktu izmanto, izmantot arī citi principi, kur tiek cienīta cil, cilvēka cieņa, cilvēktiesības likuma var. Eiropas Savienība joprojām uzskata, ka nāves sodi ir pretunā ar cilvēku cieņas principu, tā ir degradējoša, un eh, ar upsainību atkārto, ka eh, nāves soda mm, piemērošanu mm, neatbilst starptautisko tiesību normām par eh, cilvēktiesību ievērošanu. Mēs gribam, lai būtu integrēta pieeja, pie, pierādī, pierādījumi balstīta, ir jārīkojas ar narkotiku piedāvājumu, pieprasījumu jautājumiem un noteikti jā jāatbalsta arī sabiedriskās veselības pie zinātniskie pētījumi, ob objektīvais monitorings. Tas ir ceļš uz priekšu. Startautiskās narkotiku apkarošanas konvencijas pieprasa īstenot līdzvarotu pieeju un um, ir Ir arī pasākumi, lai cīnītos pret eh, narkotiku ražošanu, arī prevencija, riska kaitējuma mazināšana, atveseļošana, rehabilitācija. Eh, tāpēc ir nepieciešams tieši eh, akcentēt šo mm, veselības aspektu, un UNGAS ietvers ir unikāla iespēja panākt visus šos mērķus. ANO arī aicina visas iesaistītās puses strādāt ar kaitējumu mazināšanas jautājumu. Ne tikai ar HIV mazināšanas jautājumu, ir arī citi pasākumi, kuru nolūks ir aizsargāt sabiedrību kopumā. ANO pasvītro, ka visi šie pasākumi ir jau pierādījuši savu efektivitāti, uzlabojuši sabiedrības veselību. Mēs atbalstam arī alternatīvu attīstību ilgtermiņa skatījumā. Mēs gribam cīnīties pret cēloņiem, eh, pret arī nelegālu mm, narkotika augu kultivāciju. Un vispēcot, mēs uzskatām, um, ka jāņem vērā arī zinātnes atklājumi un arī pilsoniskās sabiedrības sasniegumi eh, narkotiku lietošanas mazināšanā. Eh, tā tad jā, jāatsauc atmiņā pilsētas savienības loma šajā cīņā. Uh, mums ir arī kopīgā pozīcija, un kas, ko paudīsim, tā ir apstiprināta un atspoguļosies arī galajā dokumentā un um, e, Eiropas Savienība e, cīnās par um, savām prioritātēm, lai tās būtu ierakstītas arī galajā dokumentā. Un kas e, um, rezultātu dokumentā jau ir ierakstīti daudz elementi, kas ir svarīgi. Uh, bet eh, ir atsevišķi lietas, kas iztrūks, piemēram, atsauc uz nāves sodu noliekšanu. Otrkārt, tad, tad ir arī teksts par kaitējumu mazināšanu un pasākumiem šai ziņā. Un treškārt, Eiropas Savienībai ir jāturpina darbs pie tā, lai visi šie mums ļoti svarīgi elementi tiktu iekļauti arī gala dokumentā. Paldies! Paldies! Un tagad eh, došu vārdu komisārai Mālstrams kundzei. Paldies! godājumā ministra, dāmas un kungi, deputāti. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē ļoti svarīga uh, loma, lai šīs iepriekšējās narkotika apkarošanas sesijas rezultāts būtu veiksmīgs. Eiropas Savienība ir pilnībā iesaistīta arī sesijas sagatavošanā, un pagājušā novembrī Eiropas Savienība ir apstiprinājusi Eiropas Savienības pozīciju, ko prezentēsim Ungasa. Mēs runāsim visvienā valstī, un šeit komisija un padomi ir viensprāts. Nodrošināsim, ka kritiskie jautājumi tiek skatīti sarunu gaitā, un atspo, lai tie tiktu atspoļot arī gala dokumentā. Uh, komisārs Avramopulis būs šajā īpašajā sesijā un izmantos arī iespēju virzīt Eiropas Savienības modeli narkotiku apkarošanas ziņā. Un šeit pamat, pamats ir pierādījuma līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu mazināšanu, protams, un arī runāsim par psihotīvām vielām, jaunajām arī tiešsaistes tirdzniecību Um, atsevišķi aktuāli jautājumi jau tika pieminēti, um, par tiem runā ministra kundze, um, bet mūsu prioritāte ir arī cieņa pret, pret cilvēku un kā arī nāves soda atcelšana par noziegumiem, kas ir izdarīts saistībā ar narkotiku lietošanu. Mēs nāves sodu neatzīstam un no Eiropas Savienības puses mēs piedāvāsim organizēt blakus pasākumu tieši par nāves sodu atcelšanu. Mēs gribēsim paskaidrot uh, mūsu pozīciju kāpēc nāves sots par ar narkotikas saistītiem noziegumiem nav labs risinājums. Mēs gribam arī, lai krimināla tiesības šai ziņā, sodīšanas ziņā būtu proporcionāls. Mēs uzskatām, ka ir jāvērš šī politika uz, uz sabiedrības veselības uzlabošanu. Tas ir mūsu narkotika apurkošanas sistēmas pamatā. Arī pieprasījuma mazināšana ir centrālais jautājums, arī eh, ar agrīnās intervences pasākumu riska mazināšana, rehabilitācija, aprūpe un sociāla integrācija tie ir mūsu stūrakmeņi, un um, mēs ar, esam gatavi arī stāstīt par mūsu labāko praksi un pieredzi šajā jomā. Mēs atbalstīsim arī rekomendāciju projektu par uh, narkotiku piedāvājumu samazināšanu. Mēs gribam redzēt mm, lielāku sadarbību starptautiski, lai mēs varētu koordinēti arī reaģēt uz noziegumiem. Un um, mēs arī mm, gribam cīnīties pret tirzniecību. Ir jāizjauc šīs aitnes starp narkotiku tirzniecību un citām organizētās noziegumiem noziedzības um, paveidiem vai izpausmēm, kā piemēram līdzekļu atmazgāšanu mm, nelegāli iegūtu. Uh, mēs sadarbojamies ar citiem, piemēram, Eiropols sniedz arī milzīgu uh, ieguldījumu, piedāvājot savus um, ekspertus un arī labās prakses um, gadījumus. Mēs esam gatavi arī izskatīt tāds jautājums kā tirzniecība internetā un ja, ja, jaunās eh, psihoaktīvās vielas, kas attiecas uz visiem reģioniem. Mēs um, uzskatām, ka eh, visai šai politikai jābalstās uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, politikai ir jābūt mm, pamatotai. Mums ir Eiropas um, centrs narkotika apkarošanas jomā, kas darbojas, ka atrodas Lisabonā, viņš strādā ar pēdējiem zinātniskiem pētījumiem un visbeidzot. Eh, es, mēs gribam redzēt arī īpaši pielāgotas pasākums, kas koncentrētos uz jauniešiem, bērniem un sievietēm. Eh, un tad eh, šeit būs nepieciešama lielāka pilsoniskā sabiedrības iesaiste, lai labāk definētu un īstenotu narkotiku apkarošanas politikas. Mums ir eh, arī 42 nevalstiskās organizācijas, kas nepārtraukti eh, dod mums savus padomus un stāsts par savu pieredzi. Un es ļoti ceru, ka mēs iesaistīsim ar Eiropas parlamentu un visi kopīgiem sakiem gatavosimies šai īpašai narkotika apkarošanas sesija UNGAS. Paldies, un tagad sāksim debati. Dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Bonīkums pusotras minūtes. Madam President. Priekšstādātājs kundze, komisārs kundze. Ungas konference būs iespēja veicināt eiropeisko pieeju saistībā ar narkotiku jautājumu, lai risinātu pieprasījumu un piedāvājumu problēmu, un arī apkarot problēmu saistībā ar narkotikām. Eiropas pieeja ir vienreizēja, tā ziņā, ka mums izdevās koordinēt 28 narkotika apkarošanas politikas, apvienojām tās un stiprinājām tās ar kopīgu darbību ES līmenī. Tas ir modelis, īpaši loma tur MCDDA, mūsu aģentūrai, kas īsteno riska izvērtējumu, un mums šī pieredze ir eh, jānodod ar reģionālu organizācijām. Mums, kā Eiropai, būtu jāiestājas par nāvis soda atcelšanu un par tiesībām, lai tiktu sniegti veselības pakalpojumi cilvēkiem, kas, kurus skārš narkomānija. Ir svarīgi mainīt šo attieksmi, nevis stigmatizēt, eh, atkat narkomānus, nekriminalizēt viņus, bet veicināt preventīvu pieeju. Un arī ir jāinformē sabiedrību par to, cik bīstamas ir viss narkotikas. Trīs punkti. Pirmkārt, integrēta pieeja ir jātīsta tālāk veicinot sinerģijas starp eh, veselības jomu, eh, tiesiskumu jomu, pilsonisko sabiedrību, kas eh, koncentrējas uz atbalstu sniegšanu, ves veselības nodrošinātu, izglītošanu un informētību. Uh, un arī tālāk koordinēta organizācijas noziedzības apkarošana. Tā ir, tā ir jāveltī liela nozīme. Otrakārt, ir jāpielāgojas jaunajiem mm, narkotika izplatības veidiem, piemēram, internets. Te ir jā, jāiesaist arī vecāku un prevencijas organizācija. Treškārt, mums ir jāsaprot, jāsaprot fenomens par jaunām psihoaktīvām vielām, kas ar vienu izraisa jaunus draudus. Mums ir jāizveido agrīnā brīdinājuma sistēma, spēja reaģēt pēc iespējas ātrāk, tāpēc uh, visi nepieciešami resursi, īpaši saistībā ar MCDD, ir jāstiprina. Paldies! Tagad uh, zilās kartītes jautājums jums no Zanīkunga. Vai esat gatavi to? uzklausīt, Bondīkungs. Vai klausīsiet zilās kartītes jautājumu? Köszönöm szépen a kérdés lehetőséget. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esat uh, gatavs uzklausīt man jautājumu. Es piekrītu visām jūs minētām perspektīvām kritērijiem, taču man jautājums par vienu lietu. Cik lielā mērā jūs skatījumā harmonizētas politikas tiešām var būt risinājums? Ungārijā hepatīts C saslimšana ar to ir mm, divreiz pieaugusi, tāpēc, ka uh, valdība pieņēma lēmumu neaizstāt vienreizējās šļircis. Tas skaidrs, ka mums ar to ir problēma. Atbildi. Paldies, manā skatījumā ir svarīgi saprast, ka kompetence veselības jomā ir dalībvalsts ziņā. Un tas ir viens no mūsu centieniem Eiropas līmenī koordinēt, harmonizēt dažu darbību šai ziņā. Taču ir jāpanāk līdzsvars manā skatījumā. Sadarbība ir viena no svarīgākajām lietām, taču no otras puses mums ir jāatceras, ka Daudzas dalībvalstis risinās viņu pašu politikas pēc saviem ieskatiem. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētē. Tagad vārds Šlēns kundzei pusot minūti. Paldies, priekšsēdētāji. 2014. gada gada ziņojumā antimafijas ģenerāla direktorās Itālijā sacīja, ka te ir runa par pilnīgu izgāšanos represīvo pasākumu ziņā vieglo narkotiku izplatības jomā, tāda kā kanabis, eh, piemēram. Vai nebūtu labāk dekriminalizēt šo jomu, ņemot vēro, vērā labās sekas, samazinās sloks eh, tiesām, eh, izbrīvējas resursi citu noziegumu apkarošanā? No Un tas ir skaidrs vēstījums cilvēkiem, kas grib stiprināt pašreizējos tiesību aktus. Tas izraisa dzīvīgas debats arī pie mums. Ir pozitīva pieredze Urugvajā, ASV, kas skaidrs, ka dekriminalizācija veicina šīs noziedzības mazināšanos vispār. Uh, patēriņš mazinās. Mums jāskatās globālo narkotiku politiku, pieņemot, eh, skatoties, kāda ir cilvēku veselība. Represīvās politikas ir izgāzušās. Tās ir vienkārši aizpildījušas cietums un eh, negatīvi iezīmējuši cilvēks, kas ir narkomāni un miljardiem naudu nopelna kriminālie karteļi. Mums ir jāizmanto citu pieeju tagad. Paldies. Nākošais runātājs Jurekungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sabiedrības veselība ir viena no pamatiesībām, no kur gūs labumu visa nācija, un nevienai valdībai nav tiesības neapkarot eh, tādas sērgas, kuras īpaši izplata organizētās noziedzības tīka. Cilvēki, kas kļūst par narkomāntiem, narkomāntiem jāgūst valsts, viņi ir jārastē, bet visi tie, kas izplata narkotikas, ir jāapkaro, pret viņiem ir jāvērš ar kara pasākumiem. Es domāju, ka pamatvēstījumam te ir jābūt atteikšanās eh, nāves soda atcelšana saistībā ar narkomānijas noziegumiem. Mēs, teiksim, varētu eh, tā vietā, lai izmantotu karēvjus eh, Āzijas valstīs, kur, no kurienes nark narkotikas nāk, uh, mēs varētu vienkārši apkarot to ļaunumu mūsu pašu valstīs. Paldies, Dehovski kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, dāmas un kungi. Narkotika jautājums ir ļoti aktuāls, pat labam līdztekus migrācijas jautājumiem, taču es domāju, narkotikas ir kļuvušas par mazāk svarīgu tēmatu mēs, tomēr mēs redzam jauns tendants nesenā pagātnē un starptautiskai sabiedrībai jārēģē, lai šī, šīs narkotikas neizplatītos. Kad mēs paraugādamies statistiku, ar vien vairāk pieaug na, narkotiku skaits. Piemēram, 2014. gadā eh, tika identificēts 101 eh, jauna psihotropā viela. Līdz tekus tam ir novērojam, novērojams pieaugums ar narkotikām saistītos noziegumos un arī pieaug narkotika pārdošana internetā. Ir eh, tūkstošiem tīmekļa vietņu Eiropā, kur mm, mazgatīgi bērni pat var nopirkt eh, narkotikas. Tā tad te nav runa par Eiropas risinājumu, bet par globālu risinājumu preventīviem pasākumiem pret šo parādību. Kirkus kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētē. 1998. gada UNGAS tika pieņems lēmums eh, stiprināt policijas pasākums un arī preventīvos un veselības pasākums. Diemžēl tas nenotika, mēs palikām pie paziņām vien. Un tagad esam nonākuši pie tā, ka tagad 80% no pieejamiem uh, Eh, resursiem tiek eh, veltīti informatīva kampaņām, kas ir neveiksmīgas. Vienīgais, ko mēs eh, radām, ir tāda uh, ilūzija, ka ir kāds reāls cīnītājs, bet patiesībā karalis ar vienu ir kails. Mums ir jāpiedāvā terapija uh, narkomāniem tā vietā, lai viņi cieslodzītu cietumos vēl ir ļoti svarīgi, vēlos teikt noslēgumā, lai darbotos uzraudzīti lietotāju centri, kas ne tikai glābj narkomā dzīves, bet arī uh, neļauj tālāk attīstīties šīm slimībām plašāk sabiedrībā. Padomājiet, katrs šāds centrs nozīmē arī uh, papildu brīvu uh, gultu slimībā un uh, slimnīcā. Uh, Varbūt cilvēkam tas var noderēt. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Pēdējais runātājs Polčaka kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tad var man iespēja izteikties. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, runājot par prevencijas lielo nozīmi, profilaks lielo nozīmi. Piekrīt arī tam, ka narkomāni ir jāiekļauj sabiedrībā, jāsniedz viņiem atbalsts. Piekrītu tam, ka viņiem jāsniedz terapija, nevis jāieslodz cietumos. Runājot par nozīmju kodekstu, kodekstu jāapzinās, ka šodien mēs saskaramies ar veselu virkni nelegālu vielu, kas eh, nonāk Eiropas Savienībā. Pagājušajā gadā tās bija gandrīz 320 tonnas. Šīs narkotikas nelegālās vielas ir precīzi jāapraksta krimināla kodeksā, un tad rodas jautājums, kā apkarot šo vielu izplatību, bet kāds ir Eiropas Savienības mandāts Uh, ANO ģenerāla asamblējas ietvaros. Es ceru, ka mēs varēsim apkarot narkotikas un jaunās su vielas. Nākošais runātājs, Kaputa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Nereti, da, e, ir aspekti, kas netiek ņemti vērā cīņā pret narkotīgām. Šeit e, konkrēti runa par vides. E, aspektu. Piemēram, Latīņa Amerikā 500 tūkstošu hektāru mežu tika izcirsti, lai veidotu kokaīna plantācijas. Pēc pētījuma datiem narkotiku nodarītais posts uz vidi e, ir vēl lielāks atsevišķās pasaules zonās nekā narkotiku nodarītais ārpus ekonomikai un veselībai. Uz nākošo ANO īpašo secīju ir jāņem vērā šis um, aspekts, kas ir norādīts jaunajā īpašajā ziņojumā, un tas ir jāņem vērā turpmākajā cīņā pret narkotikām. Paldies! Thank you, uh, Mr. Marijas. Paldies, Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir milzīga uh, krīze ekonomiskā ziņā, nabadzībā, arī bēgļu krīze tādā brīdī, kad uh, Eiropā lielpilsētas zaudēja savu sociālo koherenci, arī veicinā, arī pieauga narkotiku kontrabandas. ANO Eh, konference narkotiku, par narkotiku apkarošanu varētu būt kā gaisma tuneļa galā, iespēja sadarbībai. Pirmkārt, varētu apkalo, apkarot uh, narkotiku tirzniecību un uh, ražošanu. Varētu arī apkarot uh, narkotiku tirzniecību uz vietas un uh, internetā. Varētu arī veicināt informēšanu par narkotiku kaitīgumu, un tad tālāk arī varētu palīdzēt uh, cilvēkiem uh, atbrīvoties no atkarības. Paldies. Jakubčik kungs, pēdējais runātājs. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, domāju, ka labi, ka Eiropas Savienība atbalsta ar 28 balsīm. Un runā vienā balsī arī īpašajā sesijā. Mūsu Eiropas pieredze ir ļoti svarīga. Mēs runājam par pilsoniskā sabiedrības lomu, par integrāciju, par profilaksi. Un mūsu pieredze šai ziņā ir milzīga. Mums ir lielisks pieredze arī veselības kampaņu izvēršanā, Eh, šādas kampaņas ir izvērstas dažādos reģionos. Es domāju, ka tas nozīmē, ka mums Eiropā ir milzīga pieredze, un mēs varam arī sniegt savu pieredzi tā, lai citi no mums mācās. Ir arī Eiropola pieredze, un ja mēs izvēlamies starp prevenciju un represijām, tomēr šī te profilaks prevencija ir daudz svarīgāks. Paldies. Tālāk komisārei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām šeit ir ļoti daudz jautājumu, ka mēs varam mm, apspriest tieši šajā sadaļā Ņujorka. Un Eiropas Savienība tiešām piedalīsies pilnīgi visos fórumos, runāsim par kontrabandu, par online pa, tirdzniecību, par jaunajām vielām. Uh, Arī narkotika apkarošanas centrs identificēja katru nedēļu kādu jaunu narkotisko vielu, un tāpēc mēs par to runājam, kā arī, protams, saistam to ar uh, profilaksi un rehabilitāciju. E, kā deputāte runāja par dekriminalizāciju, protams, ir dažādas pieredzes dažādās valstīs, un mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt šos pieredzes e, stāstus. Uh, un arī analizējam, kāda šī pieredze varētu būt rezultātu ziņā, kā tas varētu palīdzēt citiem. E, ļoti daudz ir šeit par ko diskutēt, un ļoti labi, ka Eiropas parlaments ir iesaistīts arī sagatavošanās darba, darbos, un ļoti labi, ja jūs e, par savām atziņām ziņotu arī Abramopulus kungam, kas pārstāvēs Eiropas Savienību šajā sesijā. Uh, Mēs visiem spēkiem esam gatavi sniegt vislielāko, visplašāko ieguldījumu UNGAS e, sanāksmē, esam gatavi kopīgi meklēt risinājumus. Un arī esam gatavi dot savu ieguldījumu vispārējās deklarācijas narkotika apkarošanas ziņā rakstīšanā un ir paredzēts šo deklarāciju publicēt 2019. gadā. Lielas paldies! Paldies priekšsēdētāji! E, saka Henis Plačard Gunza. Kā jau teicu, Um, komisārs kundze. Lielākā daļa šo jautājumu uh, tiešām ir ļoti aktuāli, un mēs darīsim pilnīgi visu, lai arī UNGAS sesijā tiktu turpinātas Eiropas Savienības iestrādnes. Ir jāpasvītro cilvēktiesība aspekts, un mēs turpināsim cīnīties pret nāves sodu sakarā ar um, narkotiku noziegumiem Mēs neuzskatām, ka nāvis sots ir efektīvs mērs. Un arī mēs runāsim par kaitējumu mazināšanu, lai atsauce uz kaitējumu mazināšanu figurētu arī beigu dokumentā jo mēs gribam izmantot visu līdzekļu, lai aizsargātu mūsu, pilsēt, mūsu pilsoņu veselību. Lielas paldies par ļoti interesanto debati. Paldies, un es novēlu jums visu to labāko veiksmi. Un līdz ar to šī diskusija ir pabeigta, un mēs